pakalpoju. Mulțumim! Parādīt, izrādīt cieņu šai visilgāk valdošajai karalienei, turpina priekšsēdētājs. Jums ir pilnīgi taisnība, un mēs to lūksim iekļaut protokolā. Mēs iekļausim. Eh, pieņemsim tagad vakardienas sēdes protokolu un pieejamos tekstus. Vai šajā sakarā ir eh, iebildumi, piezīmes? Šķiet, ka nav. Tādā gadījumā mēs varam mm,